produkti ir dabiski un pieņemami. Un es esmu pārliecināts, ka rītdien balsošanā mēs sniegsim ļoti precīzu signālu, kā jau iepriekš. Paldies! Gracias, senora Liotārds. Lielas paldies, Liotārds, kundzei saka priekšsēdētājs. Līdz ar to debats par šo ziņojumu ir noslēgušās, un balsojums notiks rīt pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Holger Krāmer ziņojums par rūpnieciskajām emisijām, piesārņojumu integrētu novēršanu un kontroli. Tā ir, tās ir tās būs diskusijas par pārstrādāto versiju. Ļausim komisāriem nomainīties. Patočņika kungs stājas palīkunga vietā lieliski. Un lūk, līdz ar to varam sākt debatas. Un pirmām kārtām uzklausīsim, protams, referentu Kramer kungu lūdzījums četras minūtes. Šobrīd četras minūtes, un debašu noslēgumā jums būs vēl divas minūtes. Noslēguma komentāriem lūdzu, Kramer kungs. Jā, paldies. Es redzu, ka diskusijām šobrīd pilnīgi nepareizs laiks. Es gribētu redzēt, ka Nīderlandieši uzvarēs šovakar vēl. Nu jā, un droši vien tā ir slikta ziņa. Uh, jo nevarēšu redzēt, un tad jau redzēsim, kāds būs rezultāts. Nu, labi. Bet, eh, nu jā, jūs to īsto ziņu, ja jūs kāds zinat rezultātu. Tātad šodien, vai precīzāk rītdien, mēs balsosim par uh, likumdošanas priekšlikumu, par ko jau mēs diskutējam vairāk nekā divus gadus. Un līdz ar to tur nav vien tikai zināmas pretrunas, bet mēs redzam, ka arī īstenībā tur ir diezgan nozīmīgs pārmaiņas notikušas mūsu vidē. Tātad ir bijušas Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir bijušas uh, tālāk Lisabons līgums stājas spēkā, tā ka ir nopietnas izmaiņas. Bet kopējos secinājumos mēs varam norādīt, ka mēs tā balsojam par kompromisu, kurā tiešām ir vērts arī tomēr balsot par, ja atsevišķas lietas tomēr jums vēl ar vienu nepatīk. Gribu norādīt divas lietas. Pirmkārt, prasības vides ziņā ražotājiem. Mēs tiešām vēlamies panākt to, lai tiktu nodrošināts, ka tiek arvien īstenos labākais pieejamais tehniskais paņēmiens. Uh, Un līdz ar to kompromisā ir iekļauts pants, uh, kur komisārs Patačniks ir nodrošinājis konkrētus instrumentus, lai ražotāji varētu apzināties, ka šie 52 tūkstoši ražošanas iekārtu, kas tagad ir aktuāli, neatbilst šiem normām būtu jāmaina, lai ieviestu un izmantot šo vislabāko iespējamo tehnisko paņēmienu. Uh, Un bieži vien mēs esam norādījuši, ka eh, labākās pieņemamās tehnikas paņēmienu iznošana, protams, ir dārgā, ka tas, zinām, mērā apdraud arī konkurētspēju un iegrūžot dziļākā krisē, bet, nu, es zinu, ka to norāda Ungāri, es savukārt esmu no Austrumvācijas, kas arī piedzīvos nozīmīgas pārmaiņas tieši tāpēc, ka viņi ilgus gads atteicās un nespēja investēt nozīmīgās jaunajās tehnoloģijās. Tieši tas bija viņu klupšanas akmens. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka katram uzņēmumam domāt par savu nākotni, savu eksistenci, ir jāspēj arī īstenot mm, nozīmīgas in, in, investīcijas arī jauno tehnoloģiju īstenošanā. Un tādēļ arī šādu emisiju samazināšana ir viens no aktīvākiem uzdevumiem. Viņu pašu interesēs. Un otrs jautājums. Mēs atkal runājam par to, ko jau mēs iepriekšējā direktīvā runājam par atkal paredzētiem izņēmumiem līdz 2020. vai pat 2023. gadam lielajiem uzņēmumiem, īpaši, kas attiecās uz to noteiktajām uh, gaisa um, kaitīgajām emisijas līmeņiem. Mēs norādām, ka šīs robežvērtības, kas ir noteikti pārāk plašas, ka mēs visu laiku, vispār kā sanāk, kas ir pretruns, mēs visu laiku nosakām ļoti spēcīgus vidas mērķus, bet katru reizi, kad mēs saskaramies ar konkrētiem priekšlikumiem, tad bieži vien Eiropa atsakās no šiem augstiem mērķiem. Dalībvalsts pēkšņi sāk saprast, ko tas īsti maksās, ko tas nozīmēs, un tad galu galā viņi noraida šos priekšlikumus. Un tad savukārt cietējas ir tās dalībvalstis, kas jau ir ieviesušas jaunākās tehnoloģijas, un pret viņām sanāk vērš vispārējie. Un tāpēc gribu norādīt gan um, tieši lielo ražotāju, gan arī lielās sadedzināšanas iekārts. Um, nav jau nekāda zinātniskā fantastika. Mēs īstenībā runājam par to, kādas jau ir šīs pieejamās tehniskie paņēmieni, kurus mēs varam izmantot, un kā līdz ar to mēs varam nodrošināt gan atbalstību videi, gan arī uh, konkurētspēju ilgtermiņā. Un lūk, Tieši tāpēc gribam norādīt, ka mēs šodien balsosim vai brīdiem par to, kas, manuprāt, tiešām daudz labāks nekā tas, kas šobrīd ir spēkā. Un tāpēc arī aicinu visus jūs balsot par, un paldies arī kolēģiem, kas pēdējo divu gadu laikā ir ārkārtīgi ciešā sazopē ar mani strādājuši. Paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu atbalstu. Un gandrīz visas nozīmīgās politiskās grupas ir arī šo jautājumu atbalstījuši. Paldies! Paldies, kolēģim, saka priekšādātājs. Paldies, Krāmer kungam! Vēl sliktāk būtu, ja jūsu debats būtu ielikts rīt vakarā. Vismaz man kādā ziņā liktos vēl sliktāk. Eh, Tālāk došu vārdu komisāram Patočnikungam, lūdzu. Mr. Chairman, honorable. Priekšādātā kungs, godātie deputāti. Godātais referenti priecājos būt šovakar šeit, nu, tā kā esmu arī futbola fans, es piekrītu jūsu viedoklim par to, ka gribētos redzēt šo, san, šo spēli, bet ir 3 pret 1 šobrīd Nīderlandes vadā, tas tad diezgan ērti, varbūt eh, pārliecinoši. Bet, nu, domāju, ka tas priekšlikums, ko apspriežam šobrīd šeit, ir tā vērts, tā vērts, ka mēs šo spēli šobrīd neredzam. Mēs šobrīd grasamies nonākt pie vienošanās par rūpnieciskajām emisijām, kas ļaus Eiropas Savienībai samazināt uh, piesārņojumu no lielākajiem rūpnieciskajiem avotiem, un tas atbilst mūsu vidas aizsardzības mērķiem. Tajā pašā laikā šī priekšlikuma palīdzība radām iespējas ekoinovācijām un varēsim stiprināt ilgspējīgas novatorisma iespējas uh, lauksaimniecības sektoros un uh, rūpniecības sektoros. Bet šī jāsaka, pie šī punkta mēs nebūtu nonākuši tad, ja Eiropas parlaments nebūtu tik smagi strādājis jau vairākus gadus pie šī dokumenta. Un tāpēc gribu teikt lielu paldies referentam Krāmerkungam kā arī komitejai, kas strādājusi pie šiem vidas un ves sabiedrības veselības jautājumiem par to lielisko paveikto darbu pie šīs direktīvas pārskatīšanas. Šī direktīva ir būtisks solis uz priekšu Rūpnīcas komisija kontrola Eiropas Savienībā. Šobrīd esam situācijā, kur rūpnieciskais piesārņojums veido vairāk kā 80% no kopējiem um, SO2 emisijām, putekļiem 40% no putekļiem un vairāk kā 30% uh, NOx emisijas. Turklāt esam arī te, tādā situācijā, kur ražošana vietējā līmenī, mm, kur tiek izmantotas vietējās labākās tehnoloģijas, ir ļoti dažāda un tāpēc uh, ar status quo šobrīd nepietiek, ne tikai tāpēc, ka jāaizsargā vide, bet gan arī tāpēc, ka šādā veidā tiek kropļot konkurence. Ir jāspēcina divi galvenie šīs tiesība akta elementi, respektīvi eh, labākās piemērs tehnoloģijas piemērošana, kā noteikums, un otram kārtām jāpārstrādā limitējošie kriteriji, robežu vērtības šajā sektorā. Un tāpēc priecājos, ka parlaments piekrīt komisijas viedoklim Vēlamies pārliecināt, lai rūpnieciskās instalācijas visā Eiropas Savienībā atbilst augstiem vidas aizsardzības standartiem un palīdzētu aizsargāt mūsu pilsoņu veselību. Līdz ar to mums rodas iespēja arī stimu, stimulēt šādas ekonovācijas. Es jau minēju, ka Eiropas parlaments ir bijis ļoti nozīmīgs eh, strādājot pie šīs vienošanās, kurā tiek ņemt vērā gan vidas aizsardzības nepieciešamība, gan virkni citu jautājumu, un šie starpiestāžu procesi šķiet eh, liecina par nespēju vienoties, bet šķiet, ka parlamentam tas būs izdevies. Un lūk, parlaments ir parādījis savu arī savu apņemšanos eh, mazināt rūpnieciskās emisijas. Eiropas komisija mm, var pieņemt šo kompromisu pakotni un uzskatu, ka šis kompromiss varētu būt pietiekams, lai panāktu vienošanos otrajā lasījumā par šo tiesību aktu. Un es patiešām gribētu mudināt parlamentu šo kompromisu pakotni rīt arī apstiprināt. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs komisāra kungam. Un tagad pāriesim par runātājiem, kas izteiksies grupu vārdā. Pirmais runātājs būs Gardīnī kundze. Tautas partijas vārdā. Lūdzu, jums divas minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties referentam Kramerkungam jo nu dien mums ir izdevies nonākt pie rezultātu šeit, un mēs pilnīgi noteikti zinām, kur vēlamies virzīties tālāk. Darbs eh, tiešām bija ļoti sarežģīts un bija riskanti nu, doties pie samienāšanās, bet lūk dzirdēju, ko teica komisāra kungs, un šķiet, ka līdz ar to ikvienam kļūst skaidrs, ka mēs šobrīd skatāmies uz ļoti sarežģītu, kompleksu jomu. Un darbs aizsākās jau 98. gadā. Lūk, šīs ir piektās būtiskākās pārmaiņas direktīvā par rūpnieciskajām emisijām kopš minētā gada. Un tas vien jau liecina par to, cik daudz trūkumu bija sākotnējā tiesība aktā. Daujiet man jums atgādināt, ka jaunās dalība valstis sastapās ar tiesas prāvām, tāpēc, ka tās eh, ne, nespēja ievērot šo, šī tiesību akta prasības. Un tā visa rezultātā visā politiskajā vidē cilvēkiem nācās sadarboties, dienestiem nācās sadarboties gan pār robežām, gan starp iestādēm, lai izdarītu sarežģītu un grūtu izvēli. Bet jāsaka, šovakar ar pārliecību var teikt, ka, manuprāt, esam nonākuši pie ļoti laba varianta, pie faktiski labākā varianta, kas bija iespējams. Vienlaicīgi aizsargājot konkurenci, vidi, aizsargot rūpniecības politiku un tāpat laikā nodarbinātību un darba vietas. No vienas puses Mūsu priekšā ir direktīva, kurā ir noteikti pienākumi, kas attiec uz visām dalību valstīm, un tāpat laikā tiek pieļaut arī zinām elastība, tātad ir iestādāt šis elastības moments. Un patiešām ceru, ka šī pārstrādātā versija stāsies tūlīt spēkā un spēs arī samazināt administrācijas izmaksas. Turklāt ceru, ka ilgtermiņā tā spēs stiprināt Eiropas rūpniecības nozari. Paldies, saka priekšādātājs, un tālāk sociālistu un demokrāta grupas vārdā uz trijām minūtēm došu vārdu Ulfskogas kundzei. Ja, paldies priekšsādātājiem. Es arī no savas puses vēlos vispirms pateikties Olgaram Kramerākungam par viņu darbu, visiem priekšlikumiem, kurus viņš ir iekļāvis savā ziņomā. Jo zinu, ka šis darbs bija ārkārtīgi smags, bet reizē nozīmīgs. Jo mēs skatāmies, ka mēs skaram vairāk nekā 50 tūkstoši dažādu veidu ražotņu, uh, Tas skar vēl jau vairāk skaitu, lielāku skaitu tašā um, darba vietu, un pāri visam tas runā tieši par ietekmi uz vidi. Un katrā ziņā, protams, šis risinājums nav perfekts, bet katrā ziņā ir risinājums un iezīmē to virzienu, kurā mēs kopīgi vēlamies doties. Atsevišķi problēmas ir neatrisināts, un tāpēc mums ir jāspēj um, pateikt tos skaidri nosaukt vārdā. Mums nepatīk daudzie izņēmumi, kas ir paredzēti kā pārējais periodam, un īpaši par slāpekļa oksīdu uh, nav atrisināts jautājums. Nav pieļams slāpekļa oksīda uh, izmešs šādos apjomos. Bet katrā ziņā es vēlētos, ka mēs rītdien tomēr balsotu par šo ziņojumu. Mums vajag izstrādāt ļoti spēcīgus konkrētus izņēmumus, arī noteikumus. Tātad, piedošana, vajag šādus ļoti spēcīgus noteikumus attiecību uz izņēmumiem, jo bez izņēmumiem mēs neiztiksim. Uh, Un līdz ar to mēs radām tagad tāds noteikums, kas ievieš situāciju, ka šie izņēmumi paši par sevi nevar būt vienkārši kā iespēja apiet noteikumus pēc būtības. Īpaši svarīgs jautājums ir, protams, par šiem kopējiem atsaucas izstrādes drošības tīklu. Mēs redzējām, ka noteiktās robežvērtības prasa izstrādāt tāds noteikums, īpaši attiecībā uz lieliem ražotājiem, kas visvairāk piesaņo vidu, mēs nodrošinām um, iespējas tomēr šī situācija sakārtot. Un mēs vēlamies no savas puses arī panākt precīzu šo normu īstenošanu. Līdz ar to nedodam nekādas veida konkurences priekšrocības tām, kas līdz šim vispār nerīkojas šo robežvērtību um, ievērošanā. Uh, Katrā ziņā mēs arī ar šo priekšlikumu gribam panākt, lai būtu drošība par darba vietām un arī, lai netiktu šīs darba vietas pārceltas uz citām valstīm. Lūk, arī tas ir aktuāls jautājums. Paldies. Liels paldies kolēģai! Tālāk došu vārdu Alde grupas vārdā. Krisam Dēvisam lūdzu. Paldies! Mēs ar Holgeru Krāmeru nevienmēr esam vienas prātas par vidas aizsardzības tiesību aktiem. Un arī par to, cik lielā mērā šā tiesība akti jāizsana, bet par šo pasākumu šķiet esam ļoti līdzīgās domās. Un neskatoties uz to, ka daudz argumentu, ko viņa uh, izteica kolēģi, bija nacionalistiski pēc sava rakstura. Un tomēr beigu beigās par šo tiesību aktu runājot, jāsaka, Vācija ir to jau efektīvi piemērojusi, nu vai vismaz efektīvāk piemērojusi nekā daudz citas dalību valsts. Un līdz ar to Vācija šai gadījumā nonāk tādā, nu, sliktākā situācijā saistībā ar konkurētspēju. Nu, un tas ir arguments, ko varam pievā, piemērot ļoti daudziem vidas aizsardzību tiesību aktiem. Ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi. Tiem tiesību aktiem, kas tiek izstrādātiem, jātop piemērotiem vienādā mērā visās dalību valstīs. Īpaši tāpēc, lai panāktu šo atbilstīgo vidas aizsardzības līmeni, un nedrīkstam pat nonākt situācijā, kur viena atsevišķas valsts gūs priekšrocības tāpēc, ka tās tiesību aktu nav īstenojušas. Nu, lūk, tagad esam nonākuši pie pārstrādātā šī tiesība akta versijas. Uh, Nu, mēs neesam to padarījuši tādu vaļīgāku, švakāku, nē, bet mēs esam eh, pārliecinājušies, ka šis iepriekšējais, iepriekšējie tiesība akti e, tomēr tie ir vājāki. Nu, piemēram, un tas līdz ar to ir devis tādu katlaidu dalību valstīm. Piemēram, mana valsts Lielbritānija neizdarīja to, ko Vācija izdarīja. Un tāpēc es gribu šeit eh, komisāram vaicāt, kas tad ir tāds šajā jaunajā tiesību aktā, kas ļaus pārliecināties, ka dalību valstis patiešām izdarīs to, kas tām jāizdara? Paldies, saka priekšādātājs Devis kungam. Tālāk zaļo grupas vārdā. Došu vārdu Ekort kungam. Paldies, priekšsādātājiem. Es arī no savas puses gribētu norādīt, ka, jā, 3 pret 1 šobrīd ir aktuālais rezultāts. Nīderlanda izskatās, ka tomēr iekļaus finālā, bet, nu jā, pavisam īsākot par tēmu, Es tiešām gribu redzēt uh, finālu. Uh, šis šodienas spēles beigas, tāpēc izteikšos īsi. Mm, svarīgākais jautājums ir gaisa kvalitāte. Mēs visi dzīvojam Eiropā. Mums ir šajā sakarā līdz ar to liela vilšanās. Es, protams, priecājos par to, ka kolēģis, nu. No Deivis ir e, gatavs bija un arī kritizējis savu valdību, un tiešām mēs redzam, ka valdības un dalībvalstis nereti tiešām apzināti ir pret visu veidu noteikumiem. Un mm, Anglija tādā ziņā ir čempions. Anglija ir vairāks centrāls, e, kas īstenībā e, saražo daudz vairākais piesaņojumu nekā viss pārējās sarežģināšanas iekārtas kopumā Nīderlandē. Un lūk, tas tikai pierāda to, ka līdz šim visas normas arī atsevišķi dalībās var pārkāpt. Nīderlanda un Vācija savukārt šīs normas ir ļoti nopietni ņēmušas vērā un ļoti aktīvi arī iesaistījuši un ļoti stingri uz tām uzstājuši. Diemžēl apvienotā karalists nav darījis pilnīgi neko. Un līdz ar to šādiem noteikumiem ir jābūt spēkā un tiem ir jābūt ļoti stingriem, jo šobrīd mēs redzam, ka um, padomē apvienotā karalisti vienmēr ir bloķējusi dažādu veidu uzlabojumus. Katrā ziņā es esmu par to, kā mēs uzlabojam šos noteikumus, un mēs skaidri pasakām, un mēs redzam, ka šie jautājumi ir jāatrisina. Un tad nākamais ir jāķeras arī klāt pie, piemēram, ogļu spēkstacijām, un arī Itālijā un apvienotā karalistē viņam būs jāievēro visas ļoti nopietnās normas, lai mēs varētu arī aizsargāt Eiropas iedzīvotāju veselību. Mēs, kā zaļie, esam par šādiem noteikumiem, mēs arī balsosim par bet tiešām, diemžēl, ar sāpju sirdī, jo mēs redzam, ka mums ir jānodrošina vienot spēles noteikumi, bet tajā brīdī, kad pienāk iespēja to īstenot, tad daudz dalībvalstis, diemžēl, atkāpjas no šiem skaistajiem lozungiem. Un tas tiešām ir nožēlojami, ka tā tas ir. Mums jānodrošina, ka visas dalībvalstis tiek nostātas vienlīdzīgās situācijās, lai nodrošinātu tīru gaisu Eiropā. Un tas, ko dara atsevišķi dalībvalsts, tas ir tiešām liela vilšanās. Bet es ceru, ka nākotnē būs savādāk. Un es ceru, ka mēs diemžēl piedzīvojam. Es redzēšu arī futbola spēles beigas. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Kalanan kungam. Viņš izteiksies ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Es ceru, ka Ekholta kunga vilšanās par šo tiesību aktu, tiesību aktu ko šobrīd uh, Eh, apspriežam, tomēr mazinās prieks par Nīderlandes uzvaru. Nu, varbūt viņiem ir tās lieliskākās futbola tehnikas un metodas. Nu, diemžēl Anglija nevarēja piedalīties tik, netik tik augstu šai čempionātā. Nu, tātad vispirms gribēju teikt paldies Holgeram Kramaram par paveikto darbu. Darbs bija sarežģīts, tiesību akts ļoti komplekss, un viņš tiešām centās iesaistīt visas politiskās dar, grupas strādājot pie šī dokumentu. Un, lūk, manuprāt, noslēgumā esam nonākuši pie tāda kompromisa, kas ir ļoti pieņemams. Neviens nesaņēma visu, ko vēlējās, un tas, manuprāt, nu, liecina par labu jebkuram Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tad neviens nav pilnībā laimīgs, arī dalībvalsts nav īsti laimīgs. Un arī šis parlaments, jāsaka, pilnīgi noteikti nav pilnībā laimīgs bet domāju, ka šī situācija līdz ar to ir labākā, pie kā varējām nonākt. Tāpēc domāju, ka tāds vispārīgais rezultāts ir ļoti labs un pieņemams. Kompromiss, manuprāt, ir ļoti līdzsvarots pastāv līdzsvars no vienas puses starp nepieciešamību aizsargāt, aizsargāt vidi, no, puses, no otras puses arī tiek ņemtas vērā atsevišķu dalību valstu uh, bažas par to, ka lūk daudziem rūpnieciskiem uzņēmumiem šī tiesība akta rezultātā nāktos ātrāk slēgties ciet, uh, zaudējot darba vietas, tāpēc, ka tie nevar nodrošināt šo emisiju samazināšanu. Un tas, protams, līdz ar to um, novestu pie diezgan negatīvas situācijas, jo šie tiesība akti tad panāktu, ka uzņēmumi tiek slēgti un gal galā beigu beigās par to visu visvairāk maksā tieši patērētājs, un tas vēl piedevām ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju visā Eiropā. Tātad vīzas aizsardzība, nu, ir arī diezgan sarežģīts pasākums un arī diezgan dārgs pasākums. Paldies Kalanāna kungam, saka priekšādātājs. Tālāk apvienoto kreiso grupas vārdā došu vārdu Ferēras kungam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, komisāri, referentkungs. Jaunais direktīvas priekšlikums ir nopietns tieskais ietvers, kas tagad tālāk tieši skars te, um, rūpniecību un to radīto emisiju. Es gribu tieši runāt par ietekmi, ko tas rada uz tiem iedzīvotājiem, kas runā, eh, piedošana dzīvo um, blakus lielajām rūpnīcām un arī sardzināšanas iekārtām. Mēs redzam, ka viņi nemitīgi tiek pakļaut dažādu veidu kaitīgām vielām un izmešiem. Un ja mēs tādu pieprasām, lai lielās ražotnes pielāgotos un iztenotu šo iespējami labāko uh, tehnisko paņēmienu iztenošanu, tad tagad mums vismaz būs juridiskais instruments, juridiskā bāze, uz ko mēs varam šīs prasības balstīt. Mēs redzam, ka lielie uzņēmumi Eh, arvien turpina šī savu politiku, pašu emisiju turpināšanu, neņemot vērā zinātnisko progresu, ko viņi arī varētu īstenot un panākt. Siltumnīcas gāzu samazināšana ir viens no uzdevumiem. Un te nu ir svarīgi, lai mēs tiešām arī ogļu spēkstaciju izmantošanā skaidri pateiktu, ka ir jāizsvērto tikai tāda darbība un politika, kas ir saskaņoma ar vidi. Un es gribētu, lai otrajā lasījumā mēs arī iekļautu emisijas tirdzniecības sistēmu un tajā iekļautu arī šos eh, sēra un slāpekļa oksīdus. Un eh, mēs esam aicinām visu balstīt uz zinātnisko um, atziņām un nevis tikai uz uh, emisijas tirdzniecības sistēmas jau iekļautu CO2 emisiju mūsu kopējie centieni ir nodrošināt to, lai mēs samazinām emisiju kopējos apjomus. Jāatzīst, ka nu, pastāv milzīgas atšķirības starp dalībvalstīm un katrai dalībvalstī piedāvājam ir savu pieeja. Katram ir savas ražotnes, katram ir savas iespējas, katram ir savas spējas un tehnoloģijas, ko tās var izmantot tehnoloģijas eh, ražošanas procesām. Un tad Tagad atliek tikai norādīt, ka kompromisā, diemžēl, mēs nesam panākuši pietiekami stingrus noteikumus. Mēs esam paredzējuši pārāk lielus pārējais posmus, iespējamos pielāgošanas posmus dalībvalstīs, un līdz ar to mēs īstenībā eh, līdz ar to iznīcinām un apdraudām augstos vidusmēķus. Mēs redzam, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina nopietnus uh, pasākums, um, kāds pasa ir noteikts ar direktīvu, ka dalībvalstis var noteikt vēl spēcīgāks noteikums nekā tas ir noteikts šajā direktīvā attiecībā uz emisijām. Ilgspējīga rūpniecība ir, protams, jāsaglabā, bet šis priešlikums tikai aicina to, lai mēs papildinām rūpniecību arī ar kopējām um, modernajām tehnoloģijām, kas tikai nāk par labu ilgspējīgai ekonomikas attīstībai. Un visbeidzot, zinātnē un sabiedrība atbalsta jaunākās tehnoloģijas, lai mēs tiešām varētu izmantot šos tehniskos jaunākus. Paldies! Lielas paldies! Reizes kungam saka priekšsādātājs Padiežo. Pēdējais šīs debašu sadaļas runātājs ir Rossi EFD grupas vārdā. Lūdzu! Lielas paldies priekšsādātāji, godētie kolēģi! Tiesība akts, kas ir mūsu priekšā, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem visā, š, visam šim parlamentārajam sasaukumam teksts, kas tika apstiprināts komitejā, izgāja cauri, neskatoties tam negatīvajiem balsojumiem, ko, piemēram, eh, mūs, nu, mūsu alianses sabiedrotie balsoja, nes, jo rūpnieciskajā uzņēmumi jau cenšas īstenot pārstrādes programmas. Tā visa rezultātā jau ir bijuši būtiski uzlabojumi kopējā situācijā. Uh, Rūpniecībai, protams, ļoti piesardzīgi jāizturas pret apkārtējo vidi, bet tāpat laikā šo vidas aizsardzību nedrīkstam īstenot tādā mērā, ka sodam Eiropas rūpniecības nozari nevaram šo vidas aizsardzību uzlabot, slēdzot visus rūpniecības uzņēmumus. Nu, tā visa rezultātā nu, panāksim tikai to, ka trešās valsts, šīs augošās ekonomikas, kurām nav vid, tik augstu vidas aizsardzības standārtu, saražos visas šīs preces un mums nāksies tās importēt. Nu, kaut vai Ķīna pati dzirdējām, kā tā nesen nāca klējā ar paziņojumiem, lūk, par to, ka viņi palielināja šogļu īpatsvaru kopēja energo kokteili. Un Tāpēc e, uzņēmums lēkšana un to pārvietošana uz teritoriju ārpus Eiropas Savienības nepiekā labi nenovedīs. Paldies kolēģim, saka priekšsēdētājs. Tālāk pārējiem pie runātājiem, kas uzstājas paši savā vārdā, tātad individuālajie runātāji, un pirmais no tiem būs Skila Kākisa kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Kompromiss, pie kā esam nonākuši un par ko balsosim rīt, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tāpēc, ka tas regulē no nu, rūpnieciskās emisijas Eiropā. Domāju, ka tīri juridiski šis kompromiss ir ļoti veiksmīgā laikā nācis jo tieši šobrīd ir ļoti svarīgi mums priekšā uzdevumi vidas aizsardzības jomā un arī ekonomiskā krīze. Tāpēc domāju, ka kompromiss parāda ļoti labu līdzsvaru starp abām šīm pusēm. Visi šie pielāgojumi adaptīvi plāni, kas eh, jāpiemēro rūpnieciskiem uzņēmumiem būtu ļoti adekvāti. Ja runājam par situāciju Grieķijā, tad jau esam veikuši pielāgošanos tā, lai tiktu saglabātas arī darba vietas. Ļoti svarīgi paturēt prātā, ka miljoniem eiro jau ir tērēta šo rūpniecības eh, uzņēmumu modernizēšanai. Un jāsaka, šī vidas aizsardzība nāk ar ļoti lielām izmaksām. Ja skatām pašreizējo krīzes situāciju, tad jāsaka, nu, visiem tā mums jau labi zinām, neko jaunu jau pateikt nevarēšu. Un, ja vēlamies šos pasākumus, kas paredzētu vidus aizsardzībai pielāgot, eh, šobrīd nevaram izmantot tādu vienpusēju pieeju, jo tā visu rezultātā izmaksas tīri reģionāli būs milzīgas. Ja runājam par saikni starp reģioniem un pārējo energotirgu, piemēram, arī tā ir joma, par ko jādomā. Vajadzīgs arī atbilstīgs laiks, lai šos uzlabojumus īstenot. Mums jāskatās uz reālo situāciju katrā dalību valstī. Un tas mums jācenšas, un, un šī pielāgošanās, nepie, ne, pielāgošanās nepieciešams īstenot arī pēc iespējas mazākām ekonomikas izmaksām. Un tāpēc domāju, ka šis kompromiss, manuprāt, ir ļoti apmierinošs. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Džo Lainens. Pusotra minūte. Jā, tankie. For... Paldies, priekšādātājiem. Komisāri Putačniks jau ļoti precīzi arī pateicās parlamentam, ka mums ir, ka mēs esam uzticīgi savai ļoti stingrai nostājai. Un katrā ziņā esam arī e, veicinājuši tādu lielu laicienu uz priekšu, lai nodrošinātu tīru gaisu Eiropā. Un līdz ar to paldies Holgeram Krameram par izcilo darbu, un tāpat arī visiem ēnu referentiem un visiem, kas arī ir vēl šeit palikuši un pieturās pie šīs augstā mēķa nodrošināt gaisa kvalitāti tīru gaisu Eiropā. Mēs redzam, ka šis ziņojums, protams, ir arvien ļoti pretinīgi vērtēts, jo īpaši daudz negrib pieņemt šos augstos mērķus, gan slāpekļa oksīdu ziņā, un citās lietās komisija arī atzīst, ka šie mērķi ļoti augstu uzstādīti. Ja mēs varam izmantot konkrētos instrumentus, tad jautājums ir, kā tad īstenosim šo kontroli un kā nodrošināsim īstenošanu kopumā dalībvalstīs. Un nav atkāpes iespējams. Dalībvalstīm ir jāizteno šie noteikumi visstingrākā režīmā mēs arī atceramies uz 96. gada direktīvu. 14 gadi ir pagājuši, un es paskatos daudz dalībvalsts Polija un jaunās, mēs varētu saprast viņas, kad viņas vēl ir atturīgas, bet vecās nekād nevar saprast, ka visu šo gadu laikā ļoti maz kas ir darīts, un ar vienu jūs dzirdat visus šos argumentus, darba vietas, izmaksas, jā, viss saprotam, tas tiešām ir diezgan slikti. Pārāk nogaidot, mēs redzam, kad šī situācija ir sarežģīta. Ja jūs savukārt laicīgi rīkojaties, tad jūs arī varat nodrošināt, ka ar inovācijām jūs arī saglabājat savus ražotnes. Un savukārt lielās eh, sadedzināšanas iekārts mēs redzam, ka diemžēl netiek ievērot visas normas, bet tikai tiek meklēts izdevīgums. Paldies! Tas ir Ņevskij kungs tālāk. Paldies! Důležité tlačit na snižování emisiju nebezpečnīgi. Paldies! Ir katrā ziņā ļoti svarīgi uzturēt spiedienu, lai panāktu emisiju līmeņa samazināšanos. Tas attiecas arī, protams, uz ražotnēm. Un, ja mēs skatāmies tie no administratīva viedokļa, varētu būt tā, ka pastāvēs spiediens, lai izmantotu kādu konkrētu risinājumu un tā rezultātā mums situācija būs vēl sliktāka. Proti, mums nāksies kādas ražotnes slēgt. Un līdz ar to tiks izpanāti uzņēmumu un kopējais efekts būs vēl sliktāks. Bet kā mēs varam izdarīt šo spiedienu tādējādi, lai uzņēmumi turpinātu darboties, bet vienlaicīgi arī meklētu labākas tehnoloģijas ar zemāku izmešu līmeni. 16 gadus es biju mērs un es biju prezidents reģionam, kurā bija ļoti sarežģīta industriāla situācija un bieži vien mums būtu ļoti sarežģīts uh, izvēles jāizdara. Lielas paldies to. Pitikainen kungam vārds. Šī direktīva attiecās uz putekļiem sēru un slāpekļu oksīdu. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Pēc šīs direktīvas pieņemšanas nav taisa, ka situācija visā Eiropā būs ideāla. Es ļoti nožēloju to, ka šajā kompromisā ir izdarīti tik ļoti lieli izņēmumi. Protams, mēs panākam pretī rūpniecībai, vismaz tā varētu šist, bet patiesībā ES 2020 stratēģijā mums būtu jākoncentrējas uz zaļo izaugsmi, uz resursu optimizāciju un konkuren... konkurētspējas pilnveidošanu. Un otra lieta, kas man nepatīk šajā priekšlikumā, ir tas, ka runājot par augsni, un emisijām un kompetencijām, tur mums nav nekāda progresa. Es ceru, ka runājot par augstnes direktīvu komisija darīs vairāk, protams, tas ir sarežģīts jautājums, bet es ceru, komisija rīkosies ļoti ātri un efektīvi. Labā lieta šajā kompromisā, kas man arī šķiet eh, ļoti veiksmīga, ir eh, prot, šis jautājums par labākajām pieejamām tehnoloģijām protams, tiek iz, izslēgts Eiropas drošības tīkls, skatoties uz izņēmumiem. Bet eh, kopumā mēs varam dalību valstīm ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz siltumnīcas efektu gāzēm. Un es ceru, ka nākotnē, kad šī direktīva tiks pārskatīta, komisija ievies arī ogļu dioksīda emisijas un iekļaus to arī uzraudzības režīmā, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies Pietikainen kungam. Tagad pusotru minūte Pāvēlam Pokam. Paldies, priekšētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Pirmkārt, es vēlos paust savu apbrīnu Kramerkungam par lieliski pastrādāto darbu, gan kā ekspertam, gan kā pārunu vedējiem, jo sagatavot tik līdzvarotu kompromisu, un nu, tas jau tuvojas pārdabiskām spējām. Un šī pārstrādātā versija ļaus harmonizēt procedūras visā Eiropas Savienībā un mazināt birokrātiju. Manā valstī ir vairākas pilsoņu institīvas, no grupas, kas nav apmierināts ar trialogu rezultātiem, bet es saprotu, ja Eiropas parlaments nespēja panākt visu, tomēr ir izdevies panākt ļoti labu kompromisu, kas uzlabos vidas situāciju un ne tikai Eiropā. Nacionālajie pārējais plāni un izņēmumi, protams, palēlinās modernizācijas procesu, bet vienlaicīgi tas parādījis, ka ir iespējams pieņemamā laika posmā pielāgoties šādām izmaiņām. Tālāk runājot par drošības tīklu, es domāju, Eiropas komisija šeit pārskatīs robežvērtības un cerams, ka Eiropā mēs varēsim izstrādāt šos noteikumus nodrošināt arī elastību. Ir svarīgi, lai šīs atbildības tiktu pareizi sadalītas. Paldies! Sonika kungam divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem! Emisija tiesniecība no rūpniecības gāzēm ir jāstiprina, vēl jau vairāk jāizteno. Tas ir viens no galvenajiem priekšlikumiem, kurus mēs tieši norādām arī šajā priekšlikumā. Mūsu izstrādātājs priekšlikums ir tiešām nozīmīgs kopējā gaisa kvalitātes uzlabošanā Eiropas Savienībā. Šis noteikums, šā gadījumā direktīva, arī skars daudz nozīmīgāku un plašāku rūpniecības e, vienību skaitu nekā tikai lielās sardzināšanas iekārtas. Mēs redzam, ka Eiropā mums līdz šim nav bijusi tāda vienota kopējā enerģētikas politika. Polijā mēs savu enerģiju galvenokārt iegūstam 75% apmērā tieši no akmeņoglēm. Citās Eiropas daļās tas ir atšķirīgi. Un tāpat arī ir vēl arī cits valstis, kuras ir, mm, ir līdzīgā situācijā kā Polija. Tādēļ būtu labi, ja dalībvalstīm mēs dotu iespēju arī ievies šādas nacionālas pārējas posms, tātad nosacītu zināmus arī atvieglotos režīmus un robežu vērtības pārējais posmam. Šie noteikumi ir jāparedz arī e, ar izņēmumiem. Mums ir jāņem vērā vietējās situācijas un arī ekonomiskā situācija atsevišķās dalībvalstīs. Mums ir jāseko tiem mērķiem, kurus varētu sasniegt visas dalībvalstis. Šis kompromiss teksts, manuprāt, piedāvā e, un norāda pirmkārt to, ka vairākas dalībvalstis valstis to geogrāfiskā izvietojuma dēļ nav spējušas sasniegt noteiktos mērķus. Paldies! Paldies, Honik kungām! Tālāk Gierika kungām viena minūte. Priekšsādātājiem. Vids komitejā arī paredzēja <clears throat> piedošana, noraidīja šo pielāgošanās mehānismu, ko Kramerkungs arī norādīja. Bet ja mēs sekosim Kramerkunga nostāju, tad mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā. Polijā tas nozīmēs, ka, ja mēs pieņemsim šo direktīvas priekšlikumu, tad kopš 2018. gada daudzas uh, iekārtas un daudz strupnīcas vienkārši būs spiest samazināt savus darba apjomus. Un tas ir nopietna problēma. Īpaši, ja mēs skatāmies, kas ir paredzēts 2012. gadā, tad sanāk, ka 2020. Eh, gadā visam ir uh, eh, polijas ražotnēm vajadzēs samazināt savus darba apjomus par 50%. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt šādu priekšlikumu. Uzskatām, ka tas ir mm, īstredzīgs un ka tas tiešām kropļos konkurenci. Paldies! Paldies! Pusotra minūte, Suļģī kundzei. Paldies, priekšsētāji! Galīgā vienošanās par direktīvas reformu par rūpnieciskā emisijām ir ļoti pieņemamas. Un man liels prieks, ka šāds kompromiss tika sagatavots. Šeit tiek ņemt vērā tie viedokļi, ko es un man kolēģi līdz komitejā aizstāvēja. Vēl tiek nodrošināts, ka šis teiks ir ambiciozs, bet arī reāls likumdošanas akts vai tiek nodrošināta elastība uzņēmumiem un dalībvalstīm, kas pie izsniedz izņēmumu gadījumus. Šie šī jaunā versija ir daudz realistiskāka un īstenojamāka daudzās nozarēs. Tas nozīmē, ka to var labāk sasaist ar citiem tekstiem un izņemt šo nevajadzīgo domu, ka varētu izveidot NOX kvotu tirgu. Bet ir viens trūkums attiecībā uz augsni. Augsnes direktīvas vēl tiek gatavota, tas ir ļoti svarīgs temats, bet diemžēl tikai dalība valstis skata šo jautājumu, izstrādojot savus tiesību aktus. Rītdien Eiropas parlaments pieņems vienošanās aspektus pēc trialoga un tika izdarīts ļoti liels darbs no visu darbu pušu. Es vēlos atkārtot, šīs teiks ir ārkārtīgi būtisks gan rūpniskai nozarei, gan viduspakai Eiropā. Paldies, Uljē kundze. Un tagad viena minūte tikau kundzei. Paldies. Šī direktīva par rūpnieciskām emisijām vēlas samazināt emisiju līmeni, nu, kas rodās dažādās rūpnieciskajās zonās. Un ražotnes, kas ir minēts šajā direktīvā, tām ir jāsņem atļaujas, un tur ir norādītas emisiju vērtības, un arī tas, ka ir jāizmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, un lai saņemtu šādas atļaujas uzņēmumiem ir jāsagatavo investīciju plāns, lai modernizētu savas ražotnes ar mēģi samazināt emisiju līmeni. Manuprāt, šī direktīva jāskaņo ar Eiropas Savienības rūpniecības politiku. Direktīva sniedz pietiekama elastība, lai Eiropas Savienības rūpniecības nozara modernizētu, vienlaicīgi saglabājot uh, rūpniecības darbu, nodarbinātību un vienlaicīgi samazinātu piesārņojumu. Komisijai būtu jākonsultējas ar parlamentu un dalību valstīm jau pašā sākumā sagatavojot emisiju robežvērtības un labākās pieejamās tehnoloģijas. Šīs konsultācijas nevar veikt pēc šā dokumenta pieņemšanas. Paldies, Adriana, un pēdējais runātājs šajā sadaļā - Marcin Kieviča kungs. Divas minūtes. Priekšsēdētāji, es arī vēlos izcelt divas lietas. Pirmkārt, trīs pret divi šobrīd aktuālā situācija futbola spēlē. Un otrs, es gribu tādu pievērsties direktīvai. Mēs gribam pirmkārt analizēt šo enerģētikas uh, stratēģiju un gribam norādīt uz aktīvām situācijām. Piemēram, Polijā 80% no kopējās enerģētikas avoti ir tieši akmeņogle. Tas nozīmē, ka Polija, zinām, mērā ir neatkarīga no um, citiem enerģijas avotiem. Un, ja mēs gribam viņu piespiedāt teikties, nu vismaz jānodrošina nopietni pārējais periodi. Uh, un um, lai viņi tiešām varētu pielāgoties īpaši sēra un slāpekļa oksīdu emisiju noteiktām robežvērtībām. Savādāk būs uh, um, arī ļoti grūti iznot. Šobrīd jau ir paredzēts, ka 30 um, spēkstacijas ir jāpārbūvē. Nākošo gadu laikā tās ir jāveido tādas, kas spēj arī ražot enerģiju, izmantot jaunas enerģētikas blokus un spētu saražot enerģiju ar lielāku jaudu. Mēs arī paredzam zinām diversifikāciju enerģētikas avotiem. Un vēl gribu norādīt, ka Polija šo enerģētikas un klimata paketu jau īsteno un ir paredzējis līdz 2020. gadam arī sasniegt 20% eh, kā atjaunojamās enerģijas avots. Un arī samazināt CO2 izmešas. Paldies. Gracias, senor Masinkievi. Paldies, Macinkieviču kungam. Mums ir eh, četri runātāji, kas pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Pirmais viena minūtei. Roitovs kundzei vārds. Paldies, priekšādāji. Esmu pārliecināta, ka kompromiss tika panāks ar padomi un parlamentu, un tas ir ļoti labs risinājums. Eh, reformējot šo piesāņojumu integrēto novēršanu un kontroli. Tas ir saistīts nolīgumu Čehijas prezidentūras laikā par izņēmumiem jau esošām ražotnēm, kas kādu laiku nevarēja tikt modernizēts Tas ir sarežģīti, jo ir šī finanšu krīze. Es, protams, atbalstu to, ka ir jāsamazina emisiju līmenis. Un, protams, ir jāsagatavo šie plāni, lai jaunie emisiju līmeņi mērķi varētu tikt sasniegt desmit gadu laikā. Un, diemžēl Rīko versija tiks zaudēta šī dokumenta izstrādes gaitā. Paldies, Paska kungs! Paldies! Es vēlos atbalstīt referenta centienus sasniegt Eiropas Savienības mērķus vidas jomā, bet no otras puses es saprotu dalību valstu paustās bāžas jo, ja Eiropas parlaments nosaka stingrus pasākumus, tas var apgrūtināt ekonomisko situāciju daudzās valstīs. Ekonomiskās izaugsmes samazinājums varbūt ir pieņemama cena, lai uzlabotu vides situāciju, īpaši reģionos, kur ir ļoti liels piesāņojuma līmenis. Tieši tādēļ mums ir jāizdara pakāpenisks spiediens, lai modernizētu ražošanas tehnoloģijas un tādēļ mazinātu rūpniecisko emisiju apjomu, bet mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs ar industrijas pārstāvjiem, lai stingri viņus pārliecinātu par šādas filozofijas priekšrocībām viņu attīstības plānos. Paldies! Konīgas kundzei vārds. bürokratieabbau, Vereinfachung. Birokrātijas samazināšana, efektivitāte, tie ir svarīgākie idejas, kuras mēs tiešām arī šajā direktīvas pamatā vēlamies ielikt. Mums ir jānodrošina kontrole, kontrolizēta birokrātijas samazināšana, lai nodrošinātu efektīvāku uh, ražošanu. Un mums ir jānodrošina minimālo normu ievērošanu katrā ziņā Mums jānodrošina, lai mēs arī efektīvi aizsargātu vidi. Mums tāpat arī vajag nodrošināt neatkarīgu kontrols orgānu, kas arī šo direktīvas īstenošanu uzrauga un īsteno. Nā, pēcamo gadu laikā mēs redzam, kā CO2 emisijas ir samazinājušas pateicoties nanotehnoloģijām un īpaši lauksamniecības jomā, un arī to redzam, kā tas iekļaus kopējā vidas politikā Eiropas Savienībā. Tādēļ mums jāizstrādā šīs minimālās normas, uh, Un līdz ar to mēs arī samazinātu kopējo vidas um, piesārņojumu, un tas ir šis mērķis, kurš mums jāizsēno. Paldies! Paldies! se elimină diferențele dintre statele membre în ceea ce. Marinescu, kungs, es domāju, ka kompromiss teksts ir ļoti labs. Protams, pastāv domstarpības starp dažādām dalību valstīm, ir arī atšķirības starp dalību valstīm tajā līmenī, kādā līdz šim šis tiesība akts īstenots. Tik ieviesti šie pagaidu pārējais plāni valstīm, kas nespēja nodrošināt standartu izpildu līdz noteiktajam termiņam. Esam šobrīd noteikušos minimālos obligātos standartus, kas jāievēro visiem operatoriem Eiropas Savienībā izņēmumu situācijas, jeb uh, atlaides var tikt pieļautas uh, attiecībā uz šīm kritēriju vērtībām un sliekšņu vērtībām tikai konkrētos atsevišķos gadījumos. Tajos gadījumos, kad situācija ir ārkārtīgi specifiska un kad šīs izmaksas salīdzinājumā ar vidē nodarīto kaitējumu ir uh, nesamērojami lielas, jo jo vide ir, protams, jāaizsargā, bet runātājs tiek pārstāvs priekšādātājs dot tālāk vārdu Korhols kundzei. Šķiet, Korhols kundze vēlas runāt. Jā, lūdzu. Šī ļoti svarīgā tiesību aktu reforma. Nu, diemžēl tiks aizēnot ar šo 2018. gada tiesību aktu pakotni, jauno pakotni, un tas, diemžēl, ir negatīvi jo līdz ar to tiesību aktu īstenošana tiek tikai atlikt uz vēlāku laiku, vidē tas skaitēs. Vidas komitejā par to esam runājuši. Uzņēmumiem būs jāinvestē tehnoloģijās, kas jāsaka šobrīd vēl nemaz nav rentablas. Priekšādātājs aizrāda runātāju, ka runātāja runā pārāk ātri un to, ka nespēja viņai sakot līdzi. Tāpēc runātā tiek lūgt izteikties nedaudz lēnāk. uzņēmumu būs jāslēdz, jāslēdz pārāgri un ekonomiskās izmaksas būs milzīgas. Šajā kompromisā jāņem vērā šī specifika saistīta ar visiem uzņēmumiem, un uzņēmumu slēgšanas izmaksas netiks pilnībā sektas. Un jāsaka, ka šī CO2 emisiju tirniecības schēma jau ir pārāk eh, sarežģīta. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to debats ir noslēgušās arī brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Un tagad došu vārdu komisāram Patočņika kundam. Lūdzu, jūs varat rēģēt tagad uz visu šo debašu laikā dzirdēto. Lūdzu. Paldies, priekšādātājs, saka Patočņika kungs. Galvenie punkti uh, ir kas ļauj, ļauj aizsargāt vidu un aizsargāt konkrētu spēju, ir tas, ka mums jānosaka zinām konkrēti pastāvīgi nosacījumi un emisiju robežu vērtības. Nu, protams, elastību varam pieļaut, bet tai jābūt ļoti ierobežotai, un, tā, un tās izmantošanai ir vajadzīgs spēcīgs pamatojums. Komisija savāks informāciju par to, kādos gadījumos šis elastības princips var tikt piemērots. Lielākais piesārņojuma avots, piemēram, sadedzināšanas eh, rūpnīcas, eh, tiks piespiests izmantot konkrēts uzlabojošas tehnoloģijas, vai tām būs jā, jātop slēgtām līdz 2023. gadam. Jūs priekšlikumā jūs ierosinājāt gan īsāku laiku Ir, protams, tāpat laikā paredzēts dažādi veidi inspekcijas un kontrolas, tā lai pārliecinātos, ka šie, šajā pakotnē noteikti noteikumi tiek izmantot un mēs virzamies uz priekšu. Komisija pilnīgi noteikti ir gatava palīdzināt visām pusēm šo tiesību aktu īstenošanas procesā, bet kā jau daudzkārt esmu apgalvojis, Es nešaubīšos, nevilcīšanos ne brīdi, nevilcināšos ne brīdi, lai uzsākt tiesību tiesas prāvs pret tām valstīm, ka šos noteikums neie, nepiemēro. Jo domāju, ka ir nepieciešami šiem vienlīdzīgie spēles noteikumi, un tieši tie mums jāatceras tajā brīdī, kad īstenojam tiesīgu aktu. Konkurētspējas saglabāšana. Jā, par to mums ir jādomā, jo konkurētspēja Eiropai ir vajadzīga, un, protams, ka vēlamies konkurēt ar Ķīnu. Bet nevaram to darīt izmantojot Ķīnas gaisa kvalitātes standartus. Pat šodien vien jau redzam, ka Eiropā ir ļoti daudz eh, nāves gadījumu, kas iestājušies tāpēc, eh, un tas ir pierādīts, ka ir bijis ļoti slikta gaisa kvalitāte. Domāju, ka būtu atbilstīgi teikt, ka mums jādod rūpniecībai laiks, eh, nakt klē ar investīciju plāniem un rūpnīcu uzlabošanu, bet tāpat laikā jāskatās arī uz šīs rīcības plāna pozitīvo pusi. Mēs gau galā arī iegūsim, mums būs tehnoloģiskās priekšrocības šai ziņā. Un domāju, svarīgi atzīt, ka, ka um, komisijas prognozes nemaina kopumā uh, Eh, šo situāciju. Sākotnējā priekšlikuma pamatā bija būtisks ietekmes novērtējums, kas tika veikts divu gadu laikā visās dalību valstīs, nevalstiskajās organizācijās, rūpniecības nozarē un tam līdzīgi. Svarīgi atcerēties, ka uh, šo labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanas definīcija bija šī novērtējuma pamatā. Turklāt svarīgi atcerēties, ka mums ir ļoti daudz papildu politikas, kas atbalstīs rūpniecības nozaru, sākot ar enerģijas tehnoloģiju, stratēģiju, sākot ar vidas tehnoloģijas rīcības plānu, septīto pētniecības pamatu programmu, konkurēt spējas un novatorismu programmu, struktūra, struktūra fonda un tam līdzīgi. Tātad kopsavilkumā, ko var sumarizēt to, ko dzirdēju šodien šādi, lūk, labāk labāka vidas aizsardzība, konkurētspējas saglabāšana, nodarbinātības saglabāšana, izmaksu samazināšana, eh, pārāk daudz izņēmumu, eh, spēcīgāki noteikumi, eh, pareizs interešu sabalansējums. Nu, tāds arī būs šis kompromiss, to es redzu šai kompromisā. Nenoliedzams ir fakts, ka virzamies uz priekšu un virzamies uz priekšu pareizajā virzienā virzamies uz labāku dzīves kvalitāti, uz veselīgāku vidi, aizsargātāku vidi, uz vienlīdzīgākiem noteikumiem rūpniecībai, jau, uz jauniem stimuliem, novatorismam un pētniecībai. Un domāju, ka tas priekšlikums, kas ir mūsu priekšā šobrīd, tiešām ir izcili sagatavots un paldies tāpēc referentam par to. Un domāju, ka viņš ir pelnījis jūsu atbalstu un pilnīgi noteikti komisija viņu atbalsta. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad debašu noslēgumā uz divām minūtēm došu vārdu referentam Krāmerkungam. Jā, iesamās. Er Vilnākā prezidenta. Paldies priekšsādātājiem. Trīs interesants lietas ir notikušas starplaikā. Redzams, kad Eiropa kļūs par um, pasaules čempionātu futbolā, redzēsim kurš. Otkārt, Vācija saņem tagad komplements no apvienotās karalistes. Kris Dēvis tiešām izcili, paldies, tas nenotiek bieži. Un treškārt mēs redzam, ka izrādās, ka zaļajiem uh, vidas, uh, futbols svarīgāks par vidas aizsardzību, jo kolēģis, kurš tam piedalījās debatēs, jau ir aizlaidies. Paldies Nīderlandiešu draugiem, kur tomēr piedalās debatēs. Nu, ko dažas lietas vēl pateikšu. Es saprotu visas šīs vajadzības, Un es ļoti labi saprotu Austrum Eiropas situāciju. Es kā austrumvācietis arī esmu daļai Austrum Eiropietis, un es ļoti labi saprotu, ka ne katru politisko soli vidus Eiro, uh, piedošana, Rietuma Eiropas politiķis spēr to soli vidus jomā, uzreiz Austrum Eiropieši ar sajūsmu aplaudēs un arī ieviesīs. Mums tiešām ir jānodrošina, ka mēs spējam atļauties augstu vidus aizsardzības līmeni. Tā tas ir, bet tāpat laikā ja mēs arī atzīstam, uh, mēs arī tomēr norādām, ka atbalstot šo kompromisu, mēs arī piedāvājam izējas uh, ceļu vai, vairākām valstīm, kurā šī situācija ir sarežģīta. Otkārt, ja arguments par to, to, ka labāk pieejamo tehnisko pieņēmienu izmantošana uzreiz apdraudētu to konkurētspēju, īpaši pārceļot iespējami, ka pārcels ražošanas uz Ķīnu, tas īstenībā ir nepareizi. Mēs redzam, ka jebkurā gadījumā ražotnes Āzijā uh, būs eh, vienmēr lētāks nekā pie mums. Un mēs spēsim konkurēt spēt tikai tad, ja mēs izmantošam vēl vislabāk pieejamu tehnisko paņēmienu. Ja jūs to nedarat Eiropā, tad mēs zaudējam savu konkurētspēju. Neviens nepieprasa, lai jūs uzreiz slēdzat rūpniecības. Neviens nepieprasa, lai jūs uzreiz no 0 līdz 100% uzlicat šos uh, aizsardzības procentus. Bet tam visam paredzēts arī pārējais laiks. Bet ja jūs pilnībā atsakaties ievies jaunas tehnoloģijas, tas nozīmē, ka jūs atsakāties no progresa un šīs ilgtermiņā atmaksāsies investīcijas. Paldies! Liels paldies Kramer kungam un apsveicam jūs ar tiešām lieliski paveikto darbu. Balsojums par jūsu ziņojumu paredzēts rīt, pulkstens 12. Un tagad nākamais darba kārtības jautājums, tas ir pēdējais šovakar.